Buon pomeriggio a tutti, iniziamo. Labdien visiem! Es domāju, ka mēs varētu sākt. Pirmkārt, ļoti svarīga informācija no šūre komitejas. Šūre komiteja rīt 25. maijā pieņems ziņojumu par finanšu plānu. Un tādēļ Mēs nolēmām rītdienas pēcpusdienas sēdi sākt jau divos un nevis trijos, tā lai tie agri komitejas deputāti, kuri ir arī šura komitejas locekļi, varētu piedalīties balsošanā arī šura komitejā. Tātad vispirms šeit agri, pēc tam šura. Rīt pēcpusdienas sēde tātad sākas pulksten divos pēcpusdienā, un tad mēs balsosim par desa ziņojumu šīs izmaiņas jums tika paziņotas jau pagājušajā nedēļā. Ja nav nekādu komentāru, tad pieņemsim šīs dienas darba kārtību ar šādu grozījumu. Šodien piedāvājam jums tulkojumu visās mūsu komitejas darba valodās. Otrais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 28. martā un 4. aprīlī. Ja nav nekādu vērojumu vai komentāru, ko jūs iesniegsiet līdz šīs sēdes beigām, tad uzskatīsim šos protokols par pieņemtiem. Šīs dienas sēde tiek translēta internetā. Pārējiem pie 4. darba kārtības punkta pilnvarojums trialogam par 2012. finanšu gada budžeta projektu. Referents ir Luis Manuels Kapolos Santos, eh, kurš eh, darbojas arī budžeta komitejā. Mēs visi esam gatavi balsot par šo atzinumu kas ir tapis budžeta komiteja. Es vispirms aicināšu Luisu Manuelu izteikties. Nē, šķiet, ka viņš nevēlas vairs komentēt savu ziņojumu. Tādā gadījumā uzreiz ķersimies pie balsošanas. Tātad balsosim par pilnvarojumu trilogam par 2012. finanšu gadu budžeta projektu. Ir iesniegti 22 grozījumi. Daži no tiem iedibina vai pat paplašina pilotu projektus. Vai visi ir gatavi balsošanai? He knows how to do it with the machine. Great. Yeah. Bene. Ok, ready? Yeah. Iniziamo. Dichiar- Sāksim balsot, kolēģi. Pirmais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl nē. Mancava il voto del relatore, impossibile. Arī referentam ir jābalso. Beigsim balsot. Dobbiamo aspettare, naturalmente, Kostinger. Protams, ir jāpagaida, kamēr viss ir gatavi balsot. Tātad beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. Balsosim tagad par otro grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Chiusa la votazione. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Arī šis grozījums ir pieņemts. Trešais grozījums. Balsosim par to. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis grozījums ir noraidīts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Jā, sastais grozījums, jo ceturtiem un piektiem mēs pārliecām. Ah, perché il 6 è stato rigettato. Oh, scusi, fatto... scusi, sì, sì, scusi, sì, sì, avete ragione. Piccola nota. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Jums bija taisnība. Tā kā mēs noraidījām trešo grozījumu, mums ir jābalso par ceturto tagad. Balsosim par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums ir noraidīts. Tagad piektais grozījums svītro visus piemērus sektoriem, kas šobrīd sastopas ar grūtībām, piemēram, olīveļas ražotāji, jo ir arī citi sektori un nozars, kas ir lielās problēmās. Tā vietā, lai svītrotu šo olīveļas sektoru, varbūt būtu labāk pieminēt vairāk piemērus tādiem lauksaimniecības sektoriem, kuri sastopas ar problēmām. Es Tātad gribētu pieminēt šos divus piemērus - olīveļa un cūgaļas ražošanu. Paldies, Delangas kundzei. Balsosim par šo piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Balsosim par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Balsosim par astoto grozījumu. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par devīto grozījumu. Grozījums pieņemts. Balsosim par desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tagad 13. grozījums. Sākam balsot par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15. grozījums arī ir noraidīts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Balsosim par 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Sākam balsot par 19. grozījumu. Beidzam balsot. 19. grozījums arī noraidīts. Sākam balsot par 20. grozījumu. Beidzam balsot. 20. grozījums noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojums par šo atzinumu projektu kopumā ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. Paldies. Atzinam projekts pieņemts un es sveicu referentu. Līdz ar to mēs varam pāriet pie piektā darba kārtības punkta. Ah. Eh, abbiamo un voto prima di procedere al punto 5. Kolēģi, pirms mēs balsojam par piekto darba kārtības punktu. Nē, es atvainojos, ap priekšsādātājs pārējiem pie piektā darba kārtības punkta. Šeit runa ir par Eiropas Savienības un Šveices nolīgumu par sen, lauksaimniecības produktu un pārtiks produktu cilmes vietu nosaukumu un geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Referents ir Ksaba Sandors Tabāģi. Uh, kas sagatavoja atzinumu. Atbildīgā komiteja bija Inta, un mēs šobrīd balsosim par atzinumu projektu, ko sarakstīs Tabadžī kungs. Tabadžī kungs aicina mūsu komitejas deputātus apstiprināt šo te atzinumu un aicināt ap, apstiprināt šo te nolīgumu. Mēs balsojam vienkārši par šo nolīgumu kopumā. Paldies, pieņemts. Jā, vienbalsīgi ir pieņemts šis atzinums par nolīgumu. Paldies jums par to. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Tādā gadījumā pārējām pie sastā darba kārtības punkta, kur mums jārīkojas tieši tāpat. Balsosim par Ašvorsa kunga atzinumu par Eiropas Savienības un Norvēģijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem. Šis nolīgums ir nosūtīts Eiropas parlamentam apstiprināšana. Ašvorta kungs aicina INTA atbildīgo komiteju dot parlamenta atbalstu šim nolīgumam. Sākam balsot! Vai visi ir nobalsojuši? Paldies, tādā gadījumā beidzam balsot, un arī šis atzinums ir pieņemts. Ar lielu balsu vairākumu, ne nu vienbalsīgi šoreiz, bet ar tiešām lielu balsu pārsvaru. Mēs varam pāriet līdz ar to pie septītā darba kārtības punkta medus bišu veselība un biškopības nozars problēmas. Referents šeit ir Ksaba Sandors Tabadži ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar uzaicināto ekspertu. Es gribētu sveikt šo ekspertu, profesoru Pīteru Ņūmanu, kuru ir uzaicinājis mūsu referents. Pīters Ņūmans pārstāv Šveices bišu pētniecības centru. Mēs viņu esam uzaicinājuši uzrunāt komiteju šīs pirmās viedokļu apmaiņas laikā. Viņš ir iesaistīts kolos projektā. Tas ir projekts, kurš, ir, kurš nodarbojas ar profilaktisko bišu saimju aizsardzību. Un šis projekts pēta globālās parādības, kas negatīvi ietekmē bišu saimju dzīvi. Tāpat arī tas uh, pēta šo nelabvēlīgo aspektu un parādību savstarpējo miedarbību. Vispirms aicināsim izteikties, ekspert, izteikties referentu un pēc tam ekspertu. Tabāģi kungs, dod vārdu jums. <clears throat> Kedves kollégák, az... Dargie kolēģi, runāju par bišu veselību. Mums ir liels uzdevums. Parlamentam ir jārēģē uz Eiropas komisijas detalizēto paziņojumu, kas tika pieņemts pērnā gada decembrī. Eiropadome šā gada aprīlī arī nāca klajā ar paziņojumu par šo tēmatu. Es esmu pārliecināts, ka kolēģi atcerēsies arī to, ka pagājušajā gadā novembrī parlaments pieņēma rezolūciju šajā jautājumā, un De Castro kungs to prezentēja komitejas vārdā, kas attiecas uz medus bišu veselību. Padoma un komisija savos paziņojumos norāda, ka situācija attiecībā uz biškopīgu Eiropas Savienībā ir dramatiska, jo ir milzīgi zaudējumi ļoti da, liels skaits bišu, bišu saimņu ir gājušas bojā visā Eiropā, un mēs neesam raduši atbildi, kā šo jautājumu risināt, mēs ne, par ko neesam vienojušies. Pusotrs miljons cilvēku šobrīd eh, pelna iztiks līdzekļus tieši darbojoties biškopības sektorā, un es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka biškopības nozara uh, nav būtiski ne tik daudz pašu bišu dēļ, bet gan tādēļ, ka pītis veic aputeksnēšanas darbu. Un tas būtu jāuzskata par vienu no mūsu vīdas precēm. Tā kā mēs šobrīd runājam par preci, mēs runājam par tādu pakalpojumu, ko sniedz bites aputeksnēšanas veidā, uh, mums ir ļoti skaidri jāapzinās un jānovērtē pietiekam augsts šis te apatikstēšanas pakalpojums. Un tāpēc ir tiešām jārisina šī problēma saistībā ar medus bišu veselību un jāuzskata biškopības nozari par tādu ārkārtīgi nozīmīgu sektoru. 90% no biškopiem ir amatieri, nevis profesionāļi, Un no dzīvnieku labturības viedokļa ir vēl kāds interesants fakts. Nepietiek ar to, ka mēs aizsargājam bišu saimas individuāli. Mums ir jāraugās uz visām šīm te saimēm kopumā, un tām ir jāsniedz zināms atbalsts, jo tikai tādā veidā mēs varam sniegt efektīvu aizsardzību tajā situācijā, kas nu šobrīd ir radusies. Runājot par galvenajiem iemesliem, kas ir šīs problēmas pamatā, es varētu sniegt jums tādu nelielu ieskatu. Ir vairāki parazīti, piemēram, varoze un eh, citi parazīti, kas uzbrūk bītēm. Faktiski mēs varam censties cīnīties pret šiem parazītiem. Ir desmit produkti, ar kuru palīdzību var cīnīties pret uh, varozi. Un viens no galvenajiem uzdevumiem, kas būtu veicams, ir tieši saistīts ar pētniecību, jo ir nepieciešams radīt jaunus veterināros medikamentus, lai cīnītos pret varozi un eh, no, neizēmu. Un turklāt mums ir arī jāraugās uz klimata izmaiņu aspektu. Uh, tāpat arī uz intensīvās lauksaimniecības eh, procesiem, kas ir ietekmējuši biškopi, biškopību un ir ievērojami samazinājuši bioloģisko daudzveidību. Vienlaiks arī samazinot aputeksnēšanas rajons Eiropā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī pesticīdi ir darījuši postu biškopībai. Man ir jāsaka, arī šajā jomā Eiropas līmenī būtu jārisina šis te uzdevums un jāmēģina kaut, kas, kaut ko darīt lietas labā, jo būtībā neviena Eiropas Savienības institūcija nav tā nopietni paraudzījusies uz šo jautājumu, nav pētījusi uz toksisko ietekmi, ko nodara pesticīdu sastāvdaļas, tā kā ir nepieciešams veikt papildus zinātniskos pētījumus, jāpēta pesticīdu sastāvdaļas un jāceņšas tās toksiskās vielas aizstāt ar citām vielām. Panākot to, ka pesticīdi joprojām efektīvi darbotos, bet nekaitētu bitēm. Un uh, Protams, mums ir tāda situācija, ka bez pesticīdiem iztikt mēs nevaram, bet līdz ar to ir jāpēt, kādas pesticīdas drīkst izmantot un ir jāizdara pareizā izvēle, izv izraugoties tieši šos te pesticīdus, ņemot vērā bišu veselību. Tas ir ļoti būtisks uzdevums. Tāpat ļoti nozīmīgs uzdevums ir apmācība un izglītība, jo kā es jau sacīju, 90% no biškopiem ir amatieri, un līdz ar to apmācības un izglītības līmenis daudzās dalībvalstīs nav adekvāts, it īpaši attiecībā uz dzīvnieku labturības jautājumiem. Piemēram, Ungārijā veterinārās sistēmas ietvaros ir uh, cilvēki, kas ir specializējušies tieši medusbišu veselības jautājumos, bet ir citas valsts, kurās uh, veterināri uh, nespēja pietiekami labi reaģēt jautājumos, kas skar bišu veselību, un tas nozīmē, ka Eiropas līmenī vajadzētu kaut ko darīt, lai šo situāciju mainītu. Vēl viens aspekts, par ko es gribētu īsi runāt, ja mēs paraugamies uz kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, tad ir daudz nopietnāk jāuztver bišu veselības problēmas, jo mēs varam atrisināt šīs problēmas Eiropas līmenī tikai tad, ja strādāsim pie šī jautājuma kopā ja tas izriet arī no biškopības eh, nozares dabas kā tāds, te mēs varam runāt par atsevišķām valstīm, atsevišķiem reģioniem, kādā konkrētā valstī, bet kā es jau sacīju, ņemot vērā to, cik specifiska šī nozara un kādas ir tās slimības, kas skar šo nozaru konkrētos reģionos, ir nepieciešama šī te kopīgā pieeja, lai varētu atrisināt problēmas biškopības nozarē. Un es ierosinu Neiman kungu ar Lulings kundas atbalsta sniegt mums šeit palīdzību. Profesors vada kolos tīklu, un jāsaka, ka problēmas rodas ne tikai to iemeslu dēļ, kurus es pieminēju, bet arī tāpēc, ka mūsu rīcībā nav uzticamu datu. Un tāpēc mums ir jāuzzina, vai, teiksim, mēs varam spriest, vai, vai mēs varam uzticēties arī informācijai par to, cik tad bijuši saimju ir Eiropas Savienībā un jāraugās, kāda ir tie pamati. Mums ir nepieciešami uzticami dati, ir nepieciešama uzraudzības sistēma. Un ja mēs paraugamies uz lauksaimniecības, kopējās lauksaimniecības politikas uh, otrā pīlāra nākotni, tad mums ir jāpēt bioloģiskās daudzveidības jautājumi, un īpaši tajos reģionos, kur uh, tātad šie ziedputekšņi tiek radīti, un uh, mums, protams, ir attiecīgi jāiz, jāizlieto arī jāatvēl līdzekļi pētniecībai un veterināro zāļu mārketingam. Ja mēs paraugamies uz komisijas un padomas paziņojumiem, tad jāsaka, ka tajos ļoti labi ir izklāstīts tās problēmas, kas ir jāatrisina. Es nedomāju, ka mums parlamentā vienkārši vajadzētu uzskaitīt šīs problēmas. Es domāju, ka tā vietā mums ir jākoncentrējas uz risinājumu meklēšanu, jo, kā es jau sacīju, mums ir jāpēc šis te jautājums saistībā ar medus bišu veselību un jāuztver tas kā vienots veselums. Paldies! Paldies te Baģī kungam! Un tagad dosim vārdu mūsu ekspertam, profesoram Pīteram Ņūmenam. Viņa rīcībā desmit minūtes lūdzu. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani šeit piedalīties, man tas ir ārkārtīgi liels gods. Es gribētu norādīt, ka medus bites ir pamatu pamats ekosistēma ilgspējībai Eiropas Savienībā, un līdz ar to ir ļoti būtiski saglabāt dabisko bioloģisko daudzveidību, un tas ir ārkārtīgi būtiski arī cilvēks apgādē ar pārtiku, jo ļoti daudz kas ir atkarīgs no aputeksnēšanas. Es ceru, ka jūs visi redzat prezentāciju, laikam neredzat visu. Es gribētu parādīt jums attēlu ar uh, bojāgājuši bišu saimi. Šī, šis attēls ir piesaistījis sabiedrības uzmanību daudz viet, jūs redzat, ka bites ir beigtas, un šādi zaudējumi tiek, par šādiem zaudējumiem tiek ziņots visās pasaules malās. Un jautājums ir tāds, kāpēc bišu saimas izmirst? Pavisam noteikti ir ārkārtīgi daudz dažādu faktoru, kas ir uh, ļoti būtiski medus bišu veselībai, pārtika, pesticīdi, dažādas slimības un patogēni ģenētiskā daudzveidība, auglības jautājumi, ārkārtīgi daudz dažādu faktoru. Vēl kāds faktors, kas var novest pie saimas nāvis, ir tas, ka dažādas mijiedarbības ar uh, slimībām, piemēram, malāriju un uh, citām slimībām. Papildus tam visam ir arī mijiedarbības ar dažādiem uh, dažādām slimībām un pesticīdiem. Piemēram, pesticīdi var pavainot bišu veselību un padarīt tās um, vājākas attiecībā uz slimību uzņemšanu. Tāpat ir ļoti dažādas miedarbības, kas ir neizbēgams, jo, protams, viss, viss ietekmē. Mums ir arī, tāpat ir jāņem vērā, kāda ir ietekme ērcēm. Mēs it, īstenībā nezinām, kas notiek ar dažādi, dažādas slimības, dažādi patogēni, kas vēl nav izpētīti. Un eh, nepietiek zināšanas arī par patogēniem, kas ir labi zināmi, un tāpat arī par superorganismiem. Un iemesls ir tāds, ka medus bites medusbišu pētniecībai pēdējo desmitgažu laikā nav atvēlēts pietiekam daudz līdzekļu, un tāpēc nav pārsteidzoši, ka dažādas uh, ļoti būtiskas slimības nav līdz galam izpētītas. Un nu, tāpēc ir ļoti būtiski saprast to, ka ir nepieciešams veidot tīklus un uh, sadarboties plašā mērogā. Mēs esam izveidojuši kolas tīklu, te jūs redzat, kā, kā ir veidojies mūsu tīkls. Pagaidām tur ir 269 dalībnieku no 55 valstīm. Kā jūs labi saprotat, tas ir liels izaicinājums arī no manas puses vadīt šo te tīklu. Uh, Šeit jūs redzat, ka Eiropā mēs esam labi pārstāvēt, bet uh, Dienvidamerikā, Āzijā un citās, citvai pasaulē mēs neesam tik labi pārstāvēt. Man ir vairāk kolēģi, kas man palīdz, mums ir vairākas darba grupas, un katra darba grupa risina dažāds jautājums, kas attiec uz bišu veselību. Mūsu mērķis ir attīstīt standārtus šo te zaudējumu uzraudzībai un pētniecībai, tāpat tās identificēt faktors un mehānisms, kas ir ar to visu saistīti. Mēs arī vēlamies izskaidrot un novērst bijušu sēmu zaudēšanu lielos apjomos, un, protams, mēs vēlamies attīstīt ārkārtas pasākums un ilgtspējīgas pārvaldības stratēģijas. Viens no mūsu pamata rīkiem, kur mēs esam arī ieguldījuši ļoti lielu darbu, ir standarta aptaujas lapas izveide, lai izvērtētu datus un lai iegūtu uzticams datus par bišu saimu zaudējumiem. Šī iemesla dēļ mēs esam arī ar ANO vidas programmu izveidojuši labu sadarbību un mūsu uzraudzība šobrīd uh, tiek veikta 30 valstīs, tā skaitā Ķīnā un Amerikas Savienotajās valstīs. Es domāju, ka tas bija ļoti labs panākums, un tādējādi mēs esam panākuši tādu globālu koordināciju. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti būtisks, ir tas sauc, tā saucamais BIDOK, bišu dokuments. Mēs vēlamies apkopot tādas standartizētas metodas, piemēram, apkopot ģenētiskos rīkus un uh, apkopot dažādas tendences saistībā ar apoteksnētājiem Eiropā. Ir divi projekti, tātad BIDOK projekts, kur ir runa par koloniju samazināšanos, tad par patoloģijām vairāk mēs runājam, un nākamais ir projekts ir STEP status un uh, tendences Eiropas apoteksnētāja ziņā, un te mēs arī runājam par mežbitēm un uh, kamenēm, tie ir tādi pilotu projekti, bet problēma ir tāda, ka nav ilgspējīgi finansējumi šiem projektiem, un šķiet, ka ar šo te finansējumu nav iespējams panākt pietiekam lielu atbalstu pētniecībā. Ja mums, teiksim, ir kāds projekts, kas ilgs 3 līdz 4 gadus, tad ir jāmēģina panākt tāds rezultāts, ko citkārt būtu panākuši varbūt 20 gadu laikā. Tā kā uh, Ilgtspējīgs atbalsts ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Kā tad ir izaicinājumi? biškopības sektorā. Visā Eiropas Savienībā kopš 1985. gada biškopības nozara, um, tā teikt, iet uz leju. Dažādas slimības ir uh, izraisījušas to, ka aizvien mazāk cilvēki izvēlas biškopību par savu hobiju, un līdz ar to tas ir tāds darbietīgāks pasākums. Uh, ir dažādas slimības, eh, kas ir visur Eiropā, un biškopi cīnoties pret šīm slimībām ļoti smagi cīnās, un ja tas tā nebūtu, tad šīs te bišu saimnes būtu nolēmts iznīcībai. Taču ilgspējīgs risinājums joprojām nav panākts, un būtībā šokējoši ir tas, cik maz mēs zinām, piemēram, par varozi. Tātad bišu zēma zaudēšana ir viena no milzīgām, milzīgākajām problēmām, joprojām ir ļoti lieli importi, plašmērogi importi no Eiropas Savienības. Un es joprojām nesaprotu, kāpēc ir pieļaut, kāpēc tiek pieļauts bišu produktu imports no Austrālijas, kur joprojām valda smagas slimības. Un tad mums ir nepietiekams zināšanas par bišu veselību. Turklāt ieinteresēto pušu apmācība nav pietiekama arī attiecībā uz slimību kontrolu un profilaksi. Uh, Lielākā daļa to cilvēku, kur hobijs ir biškopība, sniedz ļoti būtiskus eh, pakāpojums aputeksnēšanas jomā, bet viņa darbs netiek pietiekam atzīts. Eiropā ir ļoti daudzveidīga situācija, atšķirs gan izglītības sistēmas, gan, gan struktūras, gan kvalitātes kontrola ir atšķirīga. Piemēram, ja tajās valstīs, kas tikai gatavojas pievienoties situāciju, Eiropas Savienībai situācija ir atšķirīga. Uh, Protams, galvenie ieinteresētāji ir, bi ieinteresētie ir biškopji, bet tāpat ir jāpiemina bišu pētnieki, veterināri, tāpat arī rūpniecība. Un es domāju, ka ilgspējīgs risinājums nozīmē to, ka ir nepieciešams koordinēt darbību arī ar uh, ražotājiem. Tad visbeidzot arī valdība un politikas veidotāji ir ieinteresētās puses un vis, visi iedzīvotāji kopumā. Kāda ir risinājuma šim jautājumam? Pirmkārt, uh, labāka apmācība un uh, lielāka informācija attiecībā uz visām interesētajām pusēm. Otrakārt ir uh, jāatzīst, cik nozīmīgs ir biškopju piedāvātais apdeksnēšanas pakalpojums Eiropas Savienībā. Un treškārt ir nepieciešams, lai visi interesētās puses koordinētu savas darbības un mēģinātu atrast ilgspējīgs risinājums. Nepieciešamie instrumenti pirmkārt samazināt bišu, produktī, bišu importu Eiropas Savienībā. Otrakārt ir nepieciešams veidot tīklus, ir nepieciešams tāds tīkls kā kolos. Es biju priecīgs, ka tagad ir izveidot references laboratoriju, un es esmu pārliecināts, ka mēs sadarbosimies ļoti cieši ar šo te references laboratoriju, lai uh, savstarpēji bagātinātu viens otru un lai izvairītos no pūliņu divkāršošanās. Uh, Ietresētās puses ir eh, labāk jāapmāca, un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, ir nepieciešams padziļināt pētniecību bišu jomā. Un pavisam noteikti ir nepieciešams finansējums, kas ilgtu vairāk par četriem gadiem, lai izpētītu galvenās slimības. Eiropas Savienībai pavisam noteikti ļoti būtiska loma, lai īstenot dažādas risinājumus. Tāpat ir nepieciešams ilgspējīgāks Eiropas Savienības atbalsts un lielāks finansējums pētniecībai, lai varētu mēģināt stāties pretī tiem izaicinājumiem, kas šobrīd skar biškopības nozaru. Kolos finansējums ir ļoti būtisks. Es gribētu pateikties arī 7. zinātnes ietvars programmai par sniegto atbalstu, un tāpat es gribētu arī sirsnīgi pateikties uh, visiem deputātiem, kas ir palīdzējuši veicināt diskusijas, un paldies jums par jūsu uzmanību. Grācie! Paldies, eh, profesor Ņūman! Tagad sāksim diskusijas. Vairāk runātāji jau ir pieteikušies. Tātad Tarabella, nākamais uh, ir Džeims uh, Nikolsons. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. Es uh, uh, ar lielu interesi uzklausīju prezentāciju, jo tika atspogļot ļoti liela fundamentāla problēma, par ko esam jau ilgstoši runājuši. Šobrīd Eh, domājam par nākotni un domāju, ka mums ir ne tikai jāatvēl līdzekļi, bet arī konkrēti jāsaprot, kur slēpjas problēma. Es, speciāls mums saka, kopš 85. gada bišu populācija ir mazinājusies, kad tas ir uh, visiem cilvēkiem skar uh, liela problēma uh, un Es e, gribētu, lai zinātnieki varētu būt objektīvi. Un, nu, protams, objektīvam e, būt ir ļoti grūti, bet viņiem vajadzētu pateikt, kur slēpjas šis ļaunums, ļaunuma sakne. Esmu apnicis no tā, ka runā par korelācijām, par e, dažādām problēmas izcelsmēm, bet pētījumi ne pie kā nenoved. Tikai pie lielākām pretrunām zinātnieku starpā, kas katrs strādā citu interešu aizstāvēšanai problēmai. Nu, es pats gan neesmu biškops, es neesmu speciālists, bet, kad lasu šo dokumentu, tas mani ieinteresē strādājot šajā uh, komitejā, uzklausot, ka varoze ir iznīc, uh, radījusi lielu kaitējumu, uzklausot, ka pesticīdi iespējams arī var tikt vainoti pie uh, šīs problēmas. Uh, man rodas iespējas, ka mums ir jākoncentrē pūliņi, eh, lai nonāktu pie konkrētiem rezultātiem. Ja kopš 85. Eh, gada bits turpina pazust, mēs, un ja mē, ka, nākas, ka mēs joprojām nezinām, eh, kādēļ tas notiek, mums vajag KLP paredzēt līdzekļus bišu glābšanai, da, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, nu par to esmu pārliecināts, bet man ir apnicis uzklausīt pretrunējumus viedokļus par to, ka mēs cenšamies veikt analīzes, noteikti ietekmējošos faktorus, un es gribētu, lai mēs beidzot iesaistām speciālistus, zinātniekus, kas piedāvā risinājumus, kas piedāvā padomus, eh, ko varētu īstenot eh, saprātīgos termiņos. Tagad jau 25 gadu laikā mēs nesam nonākuši eh, pie risinājumu. Mums vajadzētu pateikt vismaz pēc desmit gadiem, bet risinājumu vajag atrast. Mēs nevaram tikai turpināt ļaut darboties zinātniekiem, kas meklē un meklē un neko neatrod. Eh, eh, Protams, risinājuma eh, atrašana ieplānot nav tik vienkārši, un es arī nerunāju no zinātniskā viedokļa, jo pats neesmu zinātnieks, bet mums vajag vienoties par eh, darba metodi. Mums vajag eh, īstenot zinātnisku metodu, vienoties par vienu, ko izmēģinām, ja tā nedarbojas, izmēģināt kādu citu. Bet, nu, tiešām, ja 25 gadu laikā mēs tikai turpinām zaudēt bites, tērēt miljonus pētījumiem, kas nedod nekādas risinājumus, tas nav pieņemams. Ir zinātnieki, kas meklē un atrod tāda risinājuma ir tāda, kas tikai turpina meklēt. Es gribētu, lai mēs izvēlamies metodas, kas mums ļauj atrast risinājumus. Paldies! Grācie, Mark, James. Paldies, Mark. Nākamais lūdzu Džeims Nikolsons, pēc tam Nikolesku kungs. E, paldies, e, priekšsēdētāji. Šī ir tēma, e, kas nebūtu nav jauna jau ilgstoši esam to apsprieduši. Un eh, daudzi šai eh, komitejā un citās komitejās ir atzinuši, ka mums ir jāuzsver, cik eh, nopietna šī problēma ir un cik liels problēmas ar to izceļas. Un tā ir problēma, kas pastāvēs nevien pāris gadus, bet daudz ilgāku laiku. Bites turpina izmirt un uh, tikpat kā visas geogrāfiskās vietas ir skartas. Mums ir tam jāvelta vairāk uh, līdzekļu finanšu ziņā, vairāk ir jāveic izpēte uh, šai saistībā un konkrēti jāidentificē, kur slēpjas problēmas, kas ir reālās problēmas. Mēs uh, jau ilgstoši esam cenšies to darīt, bet mums nav izdevies konstatēt, kas ir īstais iemesls, saimas turpina izmirt. Un tā ir uh, liela uh, problēma, un mēs visi apzināmies, ka uh, eh, bites ir uh, nopietnas centrāls spēlētājs visas uh, bioloģiskās daudzveidības uh, uzturēšanā. Uh, vietā, no kurienes es nāku, Ehm, mēs eh, to saucam par īrijas eh, augļu dārzu, eh, pēc ābolu dārzu, un ja nebūtu bišu, nebūtu arī šo ābeļu un ābolu. Tā ir viena no lietām, kur mēs acīm redzam, redzam kur bites ir svarīgas. Mums noteikti vajag vairāk pētījumus, mums vajag papildus līdzekļus no septītās ietveru programmas. Bet viens jautājums, ko gribu uzdot, un man ir jāatzīst, ka es gribētu, lai Marksa vēl eh, paturpināt viņa teikto, arī es neesmu eksperts, un man ne var eh, Uh, apstrīdēt, ja jums šķiet, ka es eju pārāk tālu savā lūgumā, bet es domāju, ka mums ir jāprasa, kas ir tas, ko mēs vēl neesam izdarījuši un ko mēs tagad varētu darīt. Uh, tā ir lieta, uh, tas ir jautājums, kas ir jāuzdod ekspertiem. Kas ir tā viena lieta, ko iespējams mēs esam palaiduši garām? Iespējams, ka Marks gribēja uzdot tādu pat jautājumu kā es. Uh, vai E, ir kāda lieta, ko e, esam gadu laikā pētot šo problēmu palaiduši garām. Mums ir jāuzdod jautājums sev pašiem. Kā var e, šī problēma turpināt pastāvēt un ko mēs varam darīt, lai atrisinātu to pēc iespējas ātrāk? Kā labāk saprast, kur slēpjas problēmas sakne? Mēs varam vainot pesticīdus vai citus faktors, mēs varam uh, arī vainot tēt no Islandas vulkāna nākošos pelnus. Mēs varam atrast ja, ļoti dažādus grēkāžus, bet nu, mums ir jau pārāk ilgstoši ievilcies process, kurā mēs vainojam dažādas faktors. Mums ir jākonstatē, kur ir jāiegulda papildus līdzekļi, un tas arī jādara. Bet pirmkārt jāidentificē, kur slēpjas problēma. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Eh, lūdzu, Nikolesku, pēc tam Reimers kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, liels paldies mūsu uzaicinātajam ekspertam par prezentāciju. Man jāatzīst, ka neesmu biškopīgs eksperts. Tomēr es arī gribētu bilst dažus vārdus par šo tēmu. Biškopība var būt hobijs daudziem amatieriem. Bet bišu saimju izmiršana ir uh, fenomens, liela problēma, pret ko mums visiem ir jācīnās. Mums vajadzētu atbalstīt biškopjus, lai viņi turpinātu savas darbības, un mums jāpadomā arī, kā mēs varētu palīdzēt ar finansējumu uh, amatieru biškopjiem, lai viņi kļūtu par profesionāļiem. Man ir jautājums mūsu ekspertam. Sakiet, vai ir kādas bišu šķirnes, kas ir noturīgākas pret šo slimību kā citas? Un, ja tiek izpētīti dažādi pesticīdu veidi, sakiet, vai pesticīdi ietekmē arī medu un citus bišu produktus, ko patērē patērētāji? Um, paldies, nākamais lūdzu uh, Reimersa. Uh, kungs, pēc tam. Uh... Reimers Kons, paldies par jūsu pienesumu kas manī arī ir izraisījis vairākas jautājumus. Pirmkārt, mēs visi šeit komitejā esam vienisprāts, ka te mēs saskaramies ar milzīgu problēmu, proti bišu veselība. Tāpat ir arī liels problēmas attiecībā uz mm, nākamo, nākamo biškopju paudzi, jo, protams, daudz cilvēki atsakās no biškopības kā hobija, un te arī kaut kas būtu jādara lietas labā, bet vēl lielāka problēma ir tāda, kā savākt līdzekļus, lai varētu veicināt visas tās lietas, ko mēs vēlamies veicināt. Uh, mūsu politiķu uz, uzdevums ir eh, saprast, kā tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, efektīvi izlietot un vislabāk risināt šo problēmu. Man interesēts šāds jautājums. Un, ja nu tagad visā pasaulē tiek īstenots šis te uzraudzības pasākums, tad svarīgi ir, lai, vis, lai tik ievēlot vienu un tie paši standarti, jo tikai tad šie te informācija būs salīdzinām, jo ja katrs sāks rīkoties pa savam, tad mums nebūs uzticami dati. Man ir jautājums arī, cik tālu pētnieki veic uh, viedokļu apmaiņu, lai varētu arī šajā jomā ietaupīt līdzekļus, lai zinātnieki, teiksim, katrā valstī neveikt pētījumus atsevišķi un līdz ar to dubultot varbūt savus centienus un nebūtu pārklāšanās. Uh, Tā kā varbūt, ka vajadzētu nevis, teiksim, visiem pētīt vienu un to pašu lietu, bet katram pētīt kaut ko citu, lai efektīvāk īsten izlietot šos te finanšu līdzekļus. Jo finansiālie finanšu līdzekļi mums ir ļoti ierobežot, un mums papildus tiešām ir jārēķinās ar to, ka uz mums tiek izdarīts liels spiediens ekonomiskās krīzes rezultātā. Paldies! Megines, Lūdzu, Magines Eh, kundze. Paldies, prieksēdētāji. Eh, es gribu atkārtot citu kolēģi teiktu, arī mēs satraucamies par pētījumiem, kuriem vajadzētu būt mērķiecīgiem un darboties. Bet man vēl ir jautājums. Te mēs runājam par medus bitēm, eh, kas ir lauksaimniecībā īpaši audzētas bites, bet ir arī citu veidu bites. Es nesu dzirdējis, ka kāds runātu par atbalstu, eh, piemēram, meža bitēm, jo arī tās tomēr eh, veic aputeksnēšanu un ir daļa no bio, svarīga bioloģiskās daudzveidības eh, sastāvdaļa. Tā kā m, mm, es gribēju paust bažas, ka iespējams fakts, ka Eh, te eh, strādā daudzi amatieri biškopībā ir daļa no problēmas. Tā kā, eh, un tas būtu viens jautājums, un otrs, ko par pārējām bitēm, ne tikai medus bitēm. Paldies, Magines skundze. Lūdzu, Martin Ostin. Jā, problēma tik tiešām ir tāda, ka šobrīd Eiropā būt par biškopi ir die, diezgan grūti, un tas ir līdz ar to aizvien mazāk cilvēku to izvēlas. Un neko daudz arī nevar nopelnīt vairs šajā te sektorā, un līdz ar to tik tiešām ir nepieciešams investēt apmācībā un tālāk izglītībā, jo pretējā gadījumā daudzos reģionos tāda ļoti sena profesija atmirs, izmirs, un tāpēc vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Šī problēma jau nav jauna. Ir veikta arī daudz pētījumu par bišu veselību, bet kas man trūkst, man trūkst eh, saiknes starp šiem dažādajiem pētījumiem. Tas nozīmē, teiksim, gadiem ilgi tika apgalvots, ka galvenā problēma ir varos, bet tā ir tikai viena problēma, daudz citu problēmu vidū, un diskusijās ir arī jāpasaka, ka. Uh, Biškopībā ir arī problēmas saistībā ar to, ka lauksaimniecībā pārāk daudz ķimikālī tiek izmantot, piemēram, Vācijas dienvidos. Nesen kukurūz tika apstrādāt ar uh, produktiem, kur, uh, kur uh, ļoti daudz bišu saimņu izmirties šo te ķimikālī dēļ. Tāpat arī lauksaimniecības um, ainava, teiksim, kultūra auga tiek mazāk izmantot tādu kultūra auga, kas piesaista bites, un, manuprāt, tas arī ir viens no cēloņiem, kāpēc ir šī problēma ar bišu veselību. Protams, ir jā, jāredz, kur ir tā vislielākā problēma, bet es domāju, ka te ir virkni dažādu problēmu. Kā jau te izskatīja, mums ir nepieciešama ne tikai zaļāka lauksaimniecība, bet arī tāda daudzveidīgāka, raibāka lauksaimniecības politika. Līdz ar to lauksaimniecības reformās mums ir arī spēcīgāk jāuzsver ekoloģijas faktors. Ir nepieciešama tāda vide, kur arī bites veido uh, ļoti nozīmīgu daļu. Bitēm ir ārkārtīgi liela vērtība lauksaimniecībā kopumā, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies! Grazie, Mārtiņ! Er- Liels paldies, eh, Mārtiņ! Lūdzu, raizpartija! Liels paldies! Uh, uh, šī ir tēma, par ko esam jau ilgstoši runājuši. Esam dzirdējuši, uh, ka par šo problēmu runā Eh, jau daudz kur un daudz kārt. Mums ir jāpastiprina kontrole un pāraudzība, lai mēs labāk saprastu masveida bišu izmiršanas cēloņus. Es labprāt uzklausītu papildus informāciju par klimatoloģijas aspektiem šai saistībā. Eh, citiem, sakiem, citiem vārdiem sakot, runājot par eh, bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, Eh, kā eh, tieši klimats ietekmē eh, bišu izdzīvošanu vai izmiršanu. Spānijā ir tikuši veikti pētījumi par to, kāda ir mobīlo telefonu tīklu ietekme uz bišu izmiršanu un šķiet, ka ir parādījusies e, sava veida e, jauna e, valoda, ar ko sazinās dažādas bišu saimes, kas ir izveidojusies tieši mobīlo tālruņu tīklu rezultātā. Pētījumi ir izskatījuši šo problēmu, un mēs gribētu uzklausīt informāciju, kas pieejama par šo tēmu, lai varētu apspriest politiskā līmenī. Tāpat runājot par ģenētiski modificētiem organismiem, vai pastāv iespēja, ka tie ietekmē bišu izmiršanu? Pagaidām nav pieejami zinātniskie pētījumi, kas sasaistītu bišu izmiršanu ar ģēmo. Mums vajadzētu arī par šo tēmu veikt zinātniskus pētījumus. Tāpat vajadzētu izpētīt, kāda ietekme ir antibiotikām, ķimikālijām, Un katrā ziņā mums ir jāiegūst zinātniski dati, zinātnisnieku e, viedokļi un pārrunas. E, ar tiem nepietiek, mums vajag datus. E, paldies! Nākamā lūdzu Lulings kundze. Paldies, prieksēdētāji. Vispirms atvainojiet eh, referenta kungs, bet bija svarīgs balsojums eh, ekonomisko monetāro lietu komitejā, kur es arī esmu locekli, tāpēc nepiedalījos sēdes sākumā. Uzklausot visu šo informāciju, uh, Eh, tad eh, jāatzīst, ka es jau klausos par šo tēmu kāds 15 gadus, jo es esmu pastāvīgā um, referente par biškopības jautājumiem jau kopš um, 95. gada. Visi jautājumi, ieteikumi, kas tagad šeit izskan, mēs jau esam x skaitā uh, ziņojumu, ja apskatījuši visus šos jautājumus, jau visus uh, uzdevuši jautājumus un cenšies uz tiem atbildēt, bet joprojām novērojam, ka ir pret mums vērstas kurlas ausis. Mēs jau eh, esam sen eh, lūguši pētījumus par uh, biškopiem, par uh, apoteksnēšanu, jau, ja nemaldos, ap 95. gadu sākām to pieprasīt, un vienīgais, ko mēs ieguvām, tā bija trūcīga regula par to, kā uzlabot ražošanu un tirzniecību med, attiecībā uz medu. 96. gadā es eh, te eh, cīnījos un, un eh, lai iegūtu Un uh, līdzekļus mēs sākām ar 10 miljoniem, un tēt uh, e, nieka 32 miljonus esam atvēlējuši biškopībai Eiropas Savienībā. Tā ir, tas ir vienīgais, ko līdz šim esam konkrētu ieguvuši, un turklāt šī nauda uh, bieži vien ir tikusi neveiksmīgi iztērēta dalību valstīs. Mēs esam pieprasījuši lielāku kopfinansējumu līdzfinansējumu. Un esam norādījuši, ka uh, bišu slimības jārisina ar uh, veterinārās politikas uzlabošanu, bet viņu komiteja neko negrib dzirdēt par to. Viņi norāda, ka uh, veterinārās uh, slimības ir tikai tādas slimības, kuras var um, izskaust un atrisināt, un viņi neko negrib dzirdēt par bišu slimībām. Eh, Lai gan tagad, eh, kā saprot, ka arī veterinārā komiteja šo jautājumu izskatīs. Es esmu ļoti priecīga, ka eh, tagad komiteja ir savā veidā atmodusies, ka ir, un arī Ungārijas prezidentūra padomē ir izstrādējusi labu dokumentu, kurā pēta bišu veselības jautājumu. Esam ieguvuši nesliktu ziņojumu, bet, nu, mums te nevajadzētu izgudrot riteni no jauna. Vajag, lai padome un komisija seko parlamentam. Ja viņi būtu sekojuši parlamentam kopš eh, 94. gada vai vēl pirms tam, eh, Eh, sekojuši jau referentam pirms manis, tad mēs nebūtu šobrīd tur, kur mēs tagad esam. Eh, bet mums vajag apzināties, eh, ko komisija dara, jo šķiet, ka viņi dara daudz mazāk nekā mēs esam pieprasījuši 15, pēdējo 15 gadu laikā. Un arī ar mūsu pēdējo rezolūciju mums nevajadzētu te neko izgudrot no jauna. Vajag, lai komisija izpilda mūsu e, eh, lēmumus. Un ja Eiropas Savienība, jo, nu, mēs, protams, joprojām visu vēl runājam par krīzi, bet ja Eiropas Savienība var atvēlēt tikai 32 miljonus, lai glābtu visu biškopību, un jūs visi taču zinat, ka um, Eiropā vajadzētu daudz vairāk, nu tad mums, mēs varam vienkārši pacelt rokas un at, uh, atteikties jebko darīt. Ar to nav gana ne pētniecībai, ne mūsu pieprasītiem pasākumiem. Līdz ar to uh, nekam nedara uh, trūcīgi ziņojumi un švakas rezolūcijas. Komisijai vajag <laughs> atzīt, ka viņa mums sekos un veiks priekšlikumus eh, likumdošanas aktiem, ko mēs esam jau ilgstoši pieprasījuši. Es gribētu ekspertam kungam norādīt, ka es gan neuzkla, nenoklausījos visu viņa prezentāciju, bet, bet pamatā, kā saprotu, viņš gribēja atzīt, ka eh, amatieru Profesion, eh, biškopi šķiet, ka eh, nezina, ko viņi dara. Nu, Es nepiekrītu. Mēs nevaram eh, tēt vainot amatieru biškopjus. Tikai 3% biškopju Eiropas Savienībā ir profesionāļi. Un vai jums tiešām šķiet, ka rītdien jūs pēkšņi spēsiet, varēsiet aizstāt visus amatieru biškopjus? Nē, tas nav iespējams. Es pat nāku no uh, mazas valstiņas un es ļoti uh, labi zinu savas biškopju asociācijas, bet vajag viņus apmācīt, ir ārkārtīgi liela pūliņa jāgulda izglītošanā, bet nevar apgalvot, ka viņi nezinātu, ko viņi dara. Viņi uh, par profesionāli nevar kļūt, ja nav kļu, pirms tam jau strādājuši ar, ar uh, bitēm, par uh, bišk, profesionāli biškopi nepiedzimst, par tādu kļūst ar bitēm bitēm strādājot, tāpēc mēs nedrīkstām aizmirst eh, un eh, apvainot amatieru biškopus, ka viņi nesaprastu, ko viņi dara. Eh, trijās rezolūcijās, ko esam pieņēmuši, esam norādījuši, ka pastāv dažādi iemesli un ne tikai viens vienīgs, kas ietekmē šo problēmu. Daži saka, ka ģēmo ir atbildīgais faktors, citi grib norādīt kā parazīti ir, e, nē, tā nav taisnība. Ir vairāk faktori, kas ietekmē šo problēmu. Un e, ļoti svarīgs faktors ir arī bioloģiskās daudzveidības trūkums. Mēs esam atkārtot uzsvēruši un to turpināsim atkārtot KLP e, saistībā, ka ir nepieciešami līdzekļi lai īstenotu to, ko esam pieprasījuši rezolā, rezolūcijās, lai nodrošinātu, ka pat ja ir monokultūras, ka ap to laukiem tiek iesēti arī citi augi, lai varētu e, bites tos apputeksnēt. Jo, ja e, mēs e, arī paši ēdam tikai viena veida produktu, mēs kļūsim slimi. Mums trūks. E, imunitātes cīnīties pret slimībām, un ar bitēm tāpat var notikt. Kas mums jādara? Mums ir komisijai jāpasaka, ka viņi nedrīkst eh, turpināt eh, izlikties, ka ir kurli, kādi viņi ir centušies izlikties pēdējos 15 gadus. Viņiem ir jādara tas, ko parlaments ir nol, eh, nolēmis, viņiem ir jārīkojas, jo mēs nevaram pieprasīt neko daudz jaunu. Mēs jau mūsu rezolūcijās un ziņojumos jau pēdējos 15 gadus esam gana daudz prasījuši. Paldies! Sirsnieks paldies Lullings kundze! Jūs pilnībā izklāstījāt savus argumentus ļoti skaidri. Ir izteikti daudz jautājumu komisijai. Doktors Lademats šeit pārstāv komisiju, mēs labprāt iedokli. Jā, paldies, liels paldies referentam, paldies visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas izteicās par šo jautājumu. Ļoti interesantas ir šīs debatas, un jūs izteikumi arī bija ļoti precīzi, tie ir kā atbildi komisijas paziņojumam 2010. gada decembrī. Es ar ļoti lielu interesi klausījos referenta teiktajā par to, ka šī problēma būtu labāk risinām Eiropas Savienības līmenī. Šobrīd tiešām trūkst datu datu par problēmu. Mums ir nepieciešama tāda taustāma, praktiski īstenojama risinājuma. Citi deputāti ļoti skaidri izteicās, ka ir nepieciešams efektīvāk lietot resursus eh, problēmas apkarošanai, nepieciešama labāka sinerģija vairākiem projektiem, kas tiek īstenot Eiropas Savienībā. Godā tie klātesošie, es gribētu jums atgādināt eh, vairākus punktus, kas komisijas paziņojumā jau ir minēti. Eiropas komisija pagājušā gada laikā ir iecēlusi, ir izveidojusi jaunu references paraugu uh, laboratoriju bišu veselībai. Tā ir Sotiantipolis laboratorija Francijā. Šī laboratorija cieši sadarbojas ar komisiju visos jautājumos, kas attiecas uz bišu veselību. Bez tām komisija ir izveidojusi arī apmācību programmas ierēģiem. Pār, eh, tās ir programmas, kas apmāca viņiem, eh, sniedz apmācību jautājumos par drošāku pārtiku. Tāpat arī ir dalībvalstu programmas, kuras Eiropas komisija atbalsta finansiāli. Šie, šis finansējums dalību valstu apmācību programmām ir pieaudzis par 25%. Un laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam šis palielinājums ir vairāk kā 3 miljonu gadā. Ir vēl vairāk Eiropas Savienības mēroga projektu. Kolos projekts ir viens no tiem, bez tam arī BDOC projekts, kas tika pieminēts, un arī STEP projekts, ko pieminēja Noiman kungs. Šie projekti attiec ne tikai uz eh, medus bitēm, bet arī uz citiem insektiem, kas palīdz aputekšņot augus. Šeit tik konstatēts ļoti daudz problēmas, kas skār gan medus bites, gan arī citus aputekšņojušus insektus. Viens no runātājiem šeit teica, ka ir nepieciešams rīkoties plašāk, un nu, tas, protams, ir e, ļoti plašs jautājums, un es nevaru uz to atbildēt īsi, bet minēšu dažus piemērus par to, ko komisija plāno darīt šajā lietā tuvākajā nākotnē. Pirmkārt, vēlamies īstenot pilotprogrammu uzraudzībai. Tās mērķis būtu izvērtēt, cik liela ir šī te bišu mirstības problēma. Šo pilotprojektu izvērsīsim ciešā sadarbībā ar dalību valstīm. Tā nav tikai tīri zinātniska iniciatīva, tā iet daudz tālāk. Tā prasa dalību valstu varas iestāžu iesaistīšanos šajās te uzraudzības aktivitātēs, pasākumos. 6. un 7. jūnijā notiks konference, kas būs veltīta tieši šim pilotprojektam. Un esam uzaicinājuši uz šo konferenci no visām dalībvalstīm laboratoriju ekspertus, tāpat arī šīs references laboratorijas ekspertus, un arī Eiropas parlamenta deputāti ir uh, aicināti piedalīties. Bez tam mēs pārskatām arī tiesību aktus, kas attiecas uz veterināriem produktiem bišsa, biškopības nozarē. Mēs pārskatīsim visus tiesību aktus ar domu, padarīt pieejamākus dažādu slimību apkarošanas projektus un medikamentus. Mēs arī stiprināsim kritērijas pesticīdu apstiprināšanai, proti būs sarežģītāk apstiprināt dažādus pesticīdus. Pārskatām arī dzīvnieku veselības tiesību aktus, lai iekļautu tajos arī bites. Mēs koordinējam savu darbību ar vides ģenerāldirektorātu esam apņēmušies arī pārskatīt visas tās programmas, kas attiec uz bioloģiskās daudzveidības stiprināšanu. Bez tām Eiropas komisija ir ķērsies vēl pie viena ļoti svarīga pasākuma. Es ceru, ka jūs visi sapratīsiet, ka viens ģenerāldirektorāts nevar atrisināt visas problēmas, kas attiecas uz medus bitēm. Arī citi ģenerāldirektorāti ir iesaistījušies eh, tā, lai Eiropas Savienības atbildu šīm te problēmām būtu tiešām koordinēta un iedarbīga. Šī darbība ilgs eh, vairākus gadus, protams. Paldies par uzmanību. Lielas paldies komisijas pārstāvim! Tagad aicināšu izteikties atkal referentu Tabadži kungu lūdzu. <clears throat> Kedves kollégák, a vita megmutatta, hogy nagyon sok. Godātie kolēģi, šajās debatēs mēs skaidri redzējām, ka šis ir tāds ļoti emocionāls jautājums. Deputāti runāja tiešām ļoti, ļoti emocionāli un pieminēja daudzus jautājumus, kas ir apspriešanas vērti. Mēs esam dzirdējuši, ka ir, šeit tika teikts, ka esot pārāk daudz pētījumu u, biškopības nozarē, bet tā nav taisnība. Mums joprojām trūkst datu par problēmas apmēriem. Mums nav pat datu par to, cik bišu saimju ir Eiropas Savienībā. Atsevišķās dalību valstīs, kā es jau teicu, nav nekādu tiesību aktu, kas regulētu šīs nozars darbību. Tātad mums nav precīzas informācijas. Uh, Varbūt, ka vajadzētu visām bišu saimēm kaut kādas identifikācijas numurus, to mēs varētu prasīt sektoru sakārtošanai. Šajā sektorā ir ļoti daudz pelēko zonu, par kurām mēs neko nezinām no zinātniskā viedokļa. Klausījos, ko teica Tarabellas kungs un Erens Garcia kundze par ģenētiski modificēto organismu ietekmi uz biškopības sektoru. Nekādas objektīvas informācijas par to mums Eiropā nav, jo nav veikt pētījumi. Ja mēs runājam par ģēmo ražojošiem uzņēmumiem, tad tie rīkojas tā ļoti klusi, viņi nevēlas uh, ģenētiski modificēto ziedputekšņus pētīt vai nodot pētniecības laboratorijām, lai tās to izdarītu. Un tādējādi mums nav iespējams uzzināt patiesību par ģēmo ietekmu uz biškopības sektoru. Ja kāds šeit saka, ka ģēmo nekādu neietekmē biškopību, tad tas ir tikpat muļķīgi kā teikt, ka tas ļoti slikti ietekmē biškopības sektoru. Mēs nevaram balstīt šādus apgalvojumus ne uz kādiem faktiem. Ja runājam par pesticīdiem un to ietekmi, daudzi pesticīdi nekad nav pētīti no bišu veselības viedokļa. Jā, taisnība. Daudz aktīva, daudz aktīvās vielas, kas tiek izmantotas pesticīdos, ir pētītas, taču šie dati nav pietiekami precīzi šai nozarei. Tālāk, ja mēs runājam par medikamentiem, Nikolsona kungam gribētu teikt, ka medikamentu nepietiek tādēļ, ka trūkst naudas biškopiem. Lielie uzņēmumi, kas ražo šos medikamentus, nav ieinteresēti uh, pārdot šādus te medikamentus un arī ieguldīt līdzekļus jaunu medikamentu izveidošanā, tādēļ, ka ir tik maz noiet tirgus. Es domāju, ka Eiropas naudu varētu novirzīt eh, šādu medikamentu izpētē. Piekrīt Lulings kundzei, ka mums nevajadzētu atkārtot viens un tos pašus izteikumus 15 gadu garumā vai 25 gadu garumā. Protams, ka šai nozarei trūkst resursu Ja mēs sakam, ka šis sektors nav pietiekami daudz ko darījis, lai pats sevi organizētu, tad šeit nu varētu arī nepiekrist. Es domāju, ka biškopiem ir ļoti daudz profesionālā zināšana. Biškopju asociācijas un apvienības pašas saprot, ka ļoti bieži biškopi tomēr rīkojas neprofesionāli. Problēma nav tikai finansiāla, tā ir arī organizatoriska problēma. Līdz ar to es pilnībā piekrītu tiem, kas uzskata, ka ir nepieciešams skatīties uz klimata pārmaiņu ietekmu uz biškopību. Hoislinkungs, piemēram, runāja par tām, par sausuma periodiem, kas ietekmē biškopību, tāpat arī par globālo sasilšanu, kas neapšaubāmi negatīvi ietekmē aputeksnēšanas procesus, putekšņu apjoma rašanos un visus ar to saistītās problēmas. Eiropas komisijas paziņojums ir ārkārtīgi labs, tajā ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz elementu, kuriem Eiropas parlaments var piekrist. Mums kā parlamentam ir jāsniedz savu atbildu uz šo paziņojumu. Es domāju, ka mums jāpārņem šī stafeta no komisijas un jāturpina komisijas iesāktais darbs. Tas noteikti jādara, jo savādāk pēc 15 gadiem mēs joprojām turpināsim šīs pašas runas, bet diemžēl bites nevarēsim izglābt varbūt. Paldies! Paldies Tabadžīkungam! Mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Astos, astotais punkts - efektīva Eiropas stratēģija izaivielu jomā. Šeit referents ir Dačiana Oktavija Sarbu kas ir rakstījusi atzinumu. Atbildīgā komiteja ir ITRE. Sarbu kundze uzskata, ka Eiropas komisijas pieeja ir ļoti pareiza. Tā uzskata, ka izaivielas noteikti jāuzskata par vienu no prioritārās intereses jomām Eiropas Savienībā. Tūdaļ došu vārdu referentē, tikai atgādināšu jums pirms tam. Uh, ka rīt no rīta pulksten 9.30 mums ir ļoti svarīga tikšanās šeit komitejā ar Romano Prodi. Bet tagad došu vārdu Sarbu kundzei. Referitor la o strategie eficientă. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien es gribētu jūs iepazīstināt jūs ar atzinumu projektu par eh, stratēģiju izēvielu jomā attiecībā uz lauksaimniecības produktiem. Es sveicu komisijas paziņojumu un tās ideju, ka ir nepieciešama šāda Eiropas stratēģija izēvielu jomā. Mums ir jāņem vērā tas, ka šobrīd sastopamies ar vairākiem izaicinājumiem. Ja mēs runājam par pārtiks produktiem, tad to cenas strauji mainās saistībā ar klimatu pārmaiņām. Klimata pārmaiņas ir aizvien acīm redzamākas, un tās ietekmē lauksaimniecisko ražošanu. Pārtikas produktu rezerves samazinās, tanīpat laikā iedzīvotājs skaits uz pasaules pa pieaug. Cenas ir ārkārtīgi svārstīgas, ir daudz problēmu tieši pārtikas ķēdē. Šī iemesla dēļ mums ir nepieciešami vairāki pasākumi, kas varētu garantēt konsekventu stratēģiju lauksamniecības pamatproduktu uh, ražošanai. Es gribētu vērst jūs uzmanību tieši uz cenu svārstībām, tāpat arī uz to, ka lauksamniecības produktu tirgi izjūt spiedienu no vairākām pusēm. Protams, lauksaimniecības ražošanai ir sezonāls raksturs, un tomēr mums ir jānodrošina lauksaimniecisko ražotāju ieņēmumu stabilitāte ir nepieciešami pārtiks uzkrājumi. Tāpat arī nepieciešams vairāk caurskatāmības un vairāk informācijas par to, kā aprēķināt lauksaimniecisko produktu cenas. Lauksaimniecībai ir strateģiska loma pārtiks drošumā. Mums ir nepieciešami instrumenti, lai varētu cīnīties pret pārmērīgām cenu zvārstībām. Es ceru, ka jaunā kopējā lauksaimniecības politika piedāvās mums tirgus instrumentus, kas palīdzēs šos mērķus sasniegt. Problēma ir tāda, ka pamatproduktu cēnu pieaugums nevienmēr nozīmē, ka šo produktu ražotāji saņem lielākus ieņēmumus. Ir jārunā par spekulāciju. Domāju, ka visas spekulatīvās darbības ir ļoti jāierobežo. Sveicu komisijas priekšlikumu ierobežot dažādos spekulatīvos pasākumus. Un secinājumos nobeigumā es gribētu teikt sekojošo. Rīt būs balsojums par Desa kunga ziņojumu par KLP reformu. Un tādēļ es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir nepieciešama spēcīga kopēja lauksaimniecības politika, kas garantē Eiropā pārtiks drošumu, un ne tikai Eiropā, arī ārpus Eiropas. Tāpat laikā te ir jāgarantē stabili ienākumi pārtiks produktu ražotājiem. Paldies par uzmanību, es labprāt atbildēšu uz klātsošo jautājumiem un uzklausīšu komentārus. Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. maijā, pulksten 12. dienā, un tagad mēs varam noturēt debatas par šo jautājumu, ja ir kolēģi, kas vēlas runāt par šiem jautājumiem. Bovēkungs, lūdzu. Jā, paldies. Es esmu priecīgs, ka ir taps šis ziņojums. Es domāju, ka ir svarīgi, lai tas būtu ļoti konsekvents un lai tas būtu saskaņots arī ar KLP reformas ziņojumu. Loģika ir jābūt vienotai visur, stratēģija ir jābūt efektīvai. Eiropa nedrīkst būt atkarīga no starptautiskā tirgus pārtiks produktu jomā. Mums jau ir bijušas debates par uh, augu izcelsmes ogļu hidrātu ra raži, uh, ražošanu. Uh, mums tapa ziņojums par šo nozari, ir ļoti svarīgi šo jomu atkal atgūt savās rokās. Rītā mēs balsosim par šo ziņojumu. Es nezinu, kā tiks reformēta KLP. Ja mēs runājam par augu seku un mēs varēsim iekļaut šo te um, augu izcelsmes proteīnu sistēmu kaut kādā veidā sistematizēt, tas būs ļoti labi, jo šis jautājums tiešām viens no centrālajiem jautājumiem. Ķīnā aizvien vairāk tiek audzēti dzīvnieki, un Ķīna ir atkarīga no Brazīlijas un Dienvidu Amerikas tirgus. Sojas cenas tuvākajā laikā, domājams, strauji augs, un līdz ar to e, šis sektors ir, ir jāuzrauga arī Eiropas Savienībā ir nepieciešams šo te kultūru plašāk audzēt arī Eiropā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam, ka. Les agriculteurs ferment, les entreprises délocalisent, on peut avoir ça. Mēs redzam, ka putnu audzēšana tiek pārcelt no Eiropas uz citām valstīm, kur tas ir lētāk. Ir nepieciešams, lai mēs būtu pilnīgi autonomi šo te proteīnu ražošanā. Es um, vēlētos redzēt šo jautājumu atspoguļot arī šajā ziņojumā. Paldies! Lielas paldies, Bavēkungs! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Makinis skundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsts komentārs. Šis paziņojums tiešām ir apsveicams un atzinums ir ļoti labs. Uh, Bet varbūt paziņojumā nav pietiekami daudz runāts par uh, lauksaimniecību un pārtiks piegādes ķēdi, un es domāju, ka pat solis uz atpakaļ uh, runājot par uh, ietekmu uz lauksaimniecību un par um, minerālu mēsliem. Es domāju, ka te visur ir jāņem vērā tie faktori, ko Bēkungs minēja, un arī attiecībā uz soju, jo tie ir ierobežojoši faktori, ja mēs raugāmies nākotnē. Uh, Tā kā varbūt līdz 27. mēs varētu iekļaut arī šādas punktus atzinumā. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Magīnas kundzei. Un tagad komisijai vārds lūdzu. Neviens cits nevēlas izteikties. Komisijas pārstāvs, kurš gan tas ir? Lūdzu. Mani sauc eh, Karvajo. Es esmu no komisijas, esmu koordinators, darbojos nevis lauksaimniecības ģenerāla direktorātā, bet uzņēmē darbības ģenerāla direktorātā, jo te mēs runājam par, par rūpniecības izējiem materiāliem, lauksaimniecību un citiem, protams, saistītiem jautājumiem. Es esmu izlasījis referents priekš, referent priekšlikums, un mēs, dom, es, mēs domājam, ka no pirmā acu uzmetiena Tie ļoti līdzinās komisijas domu gājienam. Jūs esat norādījuši, cik svarīgi ir nodrošināt caurskatāmību, jūs atzīstat risks, kas ir saistīti ar cenu svārstībām. Ja man šobrīd ir jākomentē, tad es gribētu sacīt, ka otrajā punktā jūs Jūs atsaucaties uz šo saikni starp cēloņiem un rezultātiem un spekulatīvām darbībām kā nestabilitātes iemesliem. Komisijas priekšlikumā mēs norādam, ka sasta, pastāv savstarpēja saikne, bet ir nepieciešams labāk izprast šo mijiedarbību. Tā kā nav tā, ka mēs būtu jau tādu tiešu saistību norādījuši, ka pastāv tieši saistības starp finanšu instrumentiem un spekulatīvajām darbībām kā nestabilitātes iemesliem. Starp eh, darb, norisēm eh, finanšu tirgos un eh, produktu tirgos ir zinām saistība, bet kā tie viens otru ietekmē, tas vēl ir, nepie, to vēl ir nepieciešams izpētīt. Līdz ar to mēs šādu secinājumu tādā tiešā veidā vēl neesam izdarījuši. Paldies! Bene, ringraziamo la Commissione. Paldies komisijas pārstāvim. Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad es gribētu atdot, dot vārdu vēlreiz Tatjānai secinājumiem, lūdzu. E, paldies! Paldies, komēģi, kolēģi, par izteiktajiem komentāriem, par jūsu reakciju. Pateicos arī komisijai. Ceru, ka komisija veiks e, dziļāku e, mana atzinuma analīzi un ņems vērā tagad dzirdēto. Paldies! Molto bene, gra. Ļoti labi, paldies! Un tagad ātri varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta zaļā grāmata no problēmām uz iespējām. Virzību uz vienotu strateģisko satvaru Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju finansējumam. Šeit referents ir Giovanni Lavija. Eiropas pētniecība ir atzīta par vienu no pamatpīlāriem ilgspējīgas izaugsmas un jaunu darba vietu radīšanai Eiropā. Vieskungs ir eh, ierosinājis vairākus tematus nākamajai zinātnes pamatprogrammai. Vispirms es gribētu dot Lavijas kungam vārdu un tāpat arī gribētu aicināt kolēģus izteikties tulīt pēc Lavijas kunga. Lūdzu, Giovanni. Liels paldies! Vienmēr ir grūti mēģināt apkopot atzinums par eh, tik daudzveidīgiem, daudzpusīgiem jautājumiem, bet tā kā te mēs runājam par pētniecību un jaunradi, tad mēs varam analizēt dažādas aspekts. Lauksaimniecības jomā mums ir jādomā par eh, dabas resursiem un cilvēku resursiem, un es esmu balstījis savu atzinumu šiem aspektiem. Pirmkārt, attiecībā uz dabas resursiem. Manuprāt, pētniecībai un attīstībai par pamatu uzdevumu ir jāuzskata tās problēmas risinājumi, kas ir saistīti ar resursu ierobežotību. Mums ir mazāk ūdens, mazāk citu resursu, un mums ir nepieciešams uh, rast atbildi, kas mm, dod tādu ilgspējīgu risinājumu, tīpaši ņemot vērā klimata izmaiņas. Ir, eh, jā, ir racionālāk jāizmanto šie resursi, gan runājot par dažādām lauksaimniecības praksēm, ir jāpalielina prie, ir eh, jāpalielina cīņa pret eh, resursu izšķērdēšanu. Runājot par cilvēku kapitālu, es domāju, ka ir jāinvestē cilvēku zināšanās un prasmēs, ir eh, jāsniedz labāka apmācība, labākas konsultācijas, ir jādomā par izaugsmi lauku vidē. Tas ir ļoti būtiski arī ražīguma celšanā. Mums ir jādomā par reālo situāciju uzņēmēja darbībā. Ir jāsamazina plājas starp pētniecību un operatīviem jautājumiem. Ir jāvienkāršo darbs un ir jāspēj palīdzēt lauksaimniecības uzņēmumiem uh, nākt klajā ar jaunradi, kas būtu balstīta uz pētniecības rezultātiem un kas sniegtu labumu Eiropas patērētājiem. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas vēlas nest savu pienesumu šajās debatēs un kas pa vēlas palīdzēt veidot šo atzinumu. Un, protams, es ņemšu vērā visus kolēģu komentārus. Paldies, paldies, Giovanni! Sāksim debatas. Viceprezidents Polsens, lūdzu. Polsens kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Lavijas kungam par labo ziņojumu. Ja mēs runājam par lauksaimniecību un izmaiņām, izmaiņas, kas mūsuprāt ir neizbēgams, ir šādas. Mēs daudzkārt esam atkārtojuši un. Uh, un daudz arī zina, ka tas ir kompromisa atzinums. Te ir uzskaitīti šie te dažādie izaicinājumi, dažādās problēmas, bet tāpat laikā ir norādīts arī tās iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Es gribētu parunāt par diviem piemēriem. Pirmkārt, kā jauna, moderna, mūsdienīga lauksaimniecība var panākt to, ka praktiskās zināšanas un uh, piemērotā pētniecība uh, var palīdzēt ceļā uz veiksmi. Mēs runājām par aputeksnēšanu, par uh, medus bitēm, par kamenēm un citiem insektiem, bet tajā pašā laikā mēs runājam arī par klimata izmaiņām. Mēs runājām par lauksaimniecību, un uh, oglekļu uzglabāšanu augsnē. Šeit, ja mēs runājam par šādiem jautājumiem, mēs uh, runājam par tādu detalizētu informāciju, kas nākotnē kļūs ļoti nozīmīga, proti efektīviem pesticīdiem, kas uh, ļautu saglabāt šo te ietekmi, bet tai pašā laikā nebūtu kaitīgi. Uh, Um, beigu beigās, lai neciestu vidi, jo mēs šeit runājam par dabiskiem, dabiskām izēvielām. Tā ir milzīga, tā ir praktiskā ķīmija, milzīgs uh, izpētes iespējas, un ja mēs runājam par lauksaimniecību, par ietekmi uz gruntsūdeņiem, uh, par bitēm un to veselību, te ir jāraugās uz to, kādu pienesumu lauksaimniecība dod, lai tieši pasaules ūdeņi tiek iznīcināti. Te mēs runājam par to, kādā veidā mēs ražojam pārtiku, kuru mēs savukārt nosūtam uz pilsētām. Un padomāsim vienkārši par to, cik daudz smago automašīnu lai kuģu un vilcienu dodas uz Eiropas pilsētām, vedot šo pārtiku. Padomāsim, eh, kurp šie transporta līdzekļi dodas, jo bioloģiskie atkritumi arī tiek saražot visos šajos procesos. Un tā ir ļoti neliela daļa no bioloģiskajiem materiāliem, kurus mēs izmantojam, lai eh, būtu mobili, lai eh, nodrošinātu apkuru un tā tālāk. Te ir jādomā par tādu sistēmu, kas iet pa apli, un tas viss mēs atgriežamies pie pamata jautājumu, kur tiek ražota pārtika. Mums ir jādomā te par metāna gāzi, kas var tikt izmantot kā bi biogāze. Tā ir vēl viena joma, kur ir nepieciešams veikt pētījumus. Ja mēs paraugamies, teiksim, uz dubļiem, kas paliek pār šie te sarkanie dubļi, kurus mēs nevaram aizvest atpakaļ uz lauku, tāpēc, ka tā satur dažādas ķīmiskas vielas. Un tāpat jādomā arī par eh, dažādajām atliekvielām no zāļu ražošanas, ko nevar izmantot tālāk. Ir jāturpina pētījumi. Uh, lai nodrošinātu to, ka kanalizācijas, ka notekūdeņi ir uh, brīvi no dažādām toksiskām vielām, ka tos var izmantot atkal lauku, uz laukiem, un lai tieši šie te kanalizācijas ūdeņi tiktu izmantot liederīgi, tas varētu būt varbūt pat eh, vērtīgāk nekā, teiksim, mākslīgais mēslojums, ko mēs izmantojam šobrīd. Līdz ar to mums ir jāraugās, kā uzlabot efektivitāti, tieši lietošanas efektivitāti. Mēs varētu sarakstīt veselu grāmatu ar šo te detalizēto informāciju, ar jautājumiem, kurus mēs varam risināt, bet, kā es jau sacīju, ir dažādi specifiski aspekti, kurus mēs īpaši pētīsim. Un es domāju, ka lauksaimniecības budžetā vai vajadzētu vismaz daļai līdzekļus tērēt tādiem pētniecības pro projektiem, kam ir tieša ietekme uz pārtiks ražošanu un lauksaimniecību. Paldies! Pulsens kundzei, un ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad es došu vārdu komisijas pārstāvei Rutas kundzei, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ļoti priecīga, ka man ir iespēja uzrunāt komiteju. Mans vārds ir Maija Ruta. Es esmu atbildīga par uh, pētniecības uh, un jautājumiem pētniecības ģenerāldirektorātā. Es gribētu īsi parunāt par nākamo zinātnes pamatprogrammu un tāpat arī dažus vārdus sacīt par vajadzībām lauksaimniecības nozirei. Kā jūs vislab zināt, komisija ir nākus klajā ar zaļo grāmatu, ņemot vērā pienesumu no visām interesētajām pusēm, un mēs esam ļoti priecīgi jums paziņot, ka publiskās konsultācijas, kas tika uzsāktas, bija ļoti plaši atzītas, daudzas interesētās puses atbildēja, un mēs saņēmām vairāk nekā uh, 1300 atbilžu no dažādām personām un uzņēmumiem, un tāpat arī 750 pozīcijas dokumentus no valdībām, aģentūrām un tā tālāk. Tik tiešām interesi, kas tika izrādīta, bija milzīga, un viņi tiešām bija ieinteresēti sniegt savu viedokli par to, kā būtu jāveido nākamā zinātnes pamatprogramma. programma 10. jūnijā notiks konferences, kurās, kurā tātad tiks apkopot publisko konsultāciju rezultāti, un tur piedalīsies arī parlamenta pārstāvji. Un, protams, galvenie rezultāti, kas eh, izrietēja no šīm konsultācijām, eh, tur tiks izgaismot un pēc tam tiks rīkots arī debatas. Jūs visi ļoti labi apzināties, ka trīs galvenie mērķi, kas ir ierosināti komisijas zaļajā grāmatā, ir šādi. Tātad pirmkārt mēs raugāmies, kā risināt galvenās problēmas, ar ko saskaras sabiedrība, ir jāpalielina konkurētspēja un tāpat arī jāpalielina zinātniskās ekscelences eh, līmenis, lai uzlabotu pētniecības pamatu. Es domāju, ka tie ir tie galvenie punkti, un arī šī komiteja ir izskatījušos te jautājumus atzinuma projektā. Es gribētu varbūt pateikt dažus vārdus par tiem galvenajiem uzsvariem, kas ir šajā te atzinumā kas tika komentēta arī diskusijā šodien. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies, ir nepieciešamība pabarot aizvien pieaugušo iedzīvotāju skaitu, un jūs jau zināt, ka par 70% palielināsies uh, vajadzība pēc pārtiks tuvāko dažu gadu laikā. Tāpat pieaug vajadzība pēc uh, biomasas un biodegvielas. Uh, un tas viss izriet no tiem pašiem resursiem, tā kā ir nepieciešams aizvien vairāk pievērsties resursu efektivitātes jautājumam. Ja mēs runājam par lauksaimniecības pētniecību, tad ir jāuzsver, ka ir nepieciešams efektīvāk apieties ar ierobežotajiem resursiem. Ir vairāk projekti, pie kuriem mēs strādājam, uh, un ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešams ne tikai vairāk pārtiks un ne tikai kvalitatīvāk pārtika, kas būtu par pieņemamām cenām, mums ir nepieciešams vairāk biomasas rūpniecības vajadzībām. Piemēram, ķīmijas nozarei, nozara Eiropā šobrīd galvenokārt izmanto fosilās izēvielas, naftu un tā tālāk, un tikai aptuveni 8% no izēvielām ir bioloģiskas. Uh, nav atjaunīgs uh, izēvielas, un nozari ļoti labprāt pāriet uz uh, bioloģiskām izēvielām. Un, protams, šie bioloģiskie, šīs bioloģiskās izēvielas uh, nāk no, tiek ražotas lauksaimniecībā un mežrūpniecībā. Mēs, protams, esam ieinteresēti, lai notiktu šā te pāreja uz bioloģiski balstītu ekonomiku, un tas nozīmē, ka mums ir uh, nepieciešama tāda ļoti pamatīga zinātniskā bāze un jauradas kapacitāte, lai varētu sasniegt šos abus mērķus vienlaiks, proti nodrošināt pārtikas drošību un tāpat arī citas tās vajadzības, proti izēja materiālus rūpniecībai. Tā kā mēs redzam, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski, ir nepieciešama būtiska pētniecības darbi, lai risinātu problēmu, kas ir saistīta ar resursu nepietiekamību. Uh, Tas, protams, arī ietekmēs konkurētspēju lauku rajonos un arī sniegt labākus ienākumus. Un tad vēl viens jautājums ir par vajadzību apvienot ilgtspējību un um, ražīgumu. Un tāpat arī jāsamazina negatīvā ietekma uz vīde, jārisina arī klimata jautājums. Arī tas ir ļoti svarīgs tēmas. E, uz kurām nākotnē jāfokusējas. Eiropas e, Savienība ir viens no galvenajiem e, pārtikas ražotājiem un lauksaimniecība ir ārkārtīgi svarīgs sektors. Tā kā kopumā pieņemtā nostāja, ka mēs uzsveram, ka lauksaimniecība ir viena no nozarēm, kurā parādās nopietni sabied, nopietni sabiedriski izaicinājumi tādom uh, ir atbalstāma, tāpat mums ir jāatbalsta izpēte un inovācijas eh, joma, kurā mēs pieprasam risināt esošos izaicinājumus, uzlabot konkurētspēju un arī aicinām eh, nodrošināt uzticinām māku zinātnisko bāzi. Tāpat mēs aicinām eh, koncentrēties uz zināšanu pārnesi no institūcijām uz lauksaimniekiem. Tas ir svarīgs aspekts, kas, diemžēl, ir arī viens no vājajiem punktiem esošajā sistēmā, kur bieži vien uh, eh, labais zināšanu līmenis eh, nenonāk pie visiem un netiek īstenots pilnībā. Man pēdējā doma runājot par šiem vidus jautājumiem ir aspekts, kur mums jāmēģina saprast, kā labāk kombinēt pastāvošos pūliņus. Zinām, ka eh, iepriekšējo gadu laikā Eiropai ir izdevies paaugstināt lauksaimniecības produktivitāti. Pēdējās dekādas laikā mums izdevies paaugstināt produktivitāti par aptuveni 20%. Un e, tas ir e, nācis izmantojot mūsu pašu dabas resursus. E, augsnes ir tikuši zināmā mērā noplicinātas, cietas arī ūdens, tāpēc nākamajā programmēšanas periodā mums nepieciešama kopīga pieeja, koncentrējoties arī uz izpētes organizāciju. Eh, tas ir eh, jūsu pieminēts aspekts, ko es atzīstu kā ļoti svarīgu. Es negribu jūs aizskavēt daudz ilgāk. Uzskatu, ka izteiktie komentāri bija ļoti vērtīgi un interesanti, un mēs ar nepacietību gaidām, kad saņemsim arī no jūsu komitejas atzinumu. Paldies! Eh, lieliski, liels paldies komisijai, eh, liels paldies komisijas pārstāvēji. Lūdzu, eh, Giovanni Lavija, referenta kungs, vai jums būtu kādi gala komentāri? Jā, Liels paldies Pal Polsenas kundzei, paldies komisijas pārstāvei par interesantiem un derīgiem komentāriem. Uzskatu, ka kopumā ir novērojams. Mm, s, s, tas, ka mums ir jāuzsver konkrēti aspekti. Protams, es piekrītu teiktajam par eh, sabiedrības, eh, par cilvēku skaita pieaugumu un eh, nepieciešamu mību reaģēt uz to, palielinot pārtikas ražošanas apjomu, bet tas nedrīkst darboties pret dabu. Mūsu dabas resursi ir ierobežoti. Un tādēļ mums ir jāceļ produktivitāte. Tāpat laikā nenodarot kaitījumu videi. Tāpēc ir nepieciešams atbalstīt pētniecību lauksaimniecības jomā. Tāpat mums jānodrošina zināšanu pārnese. Zināšanas, ko iegūstam pētniecībā, mums ir e, jāpārnes uz lauksaimniecības sektoru. E, jo, ja inovācijas paliek izpētes centros un nenonāk pie e, ražotājiem, tad realtātē inovācijām nav nekādu reālu seku un tās nekādu labumu uh, Eh, nesniedz lauksaimniecības sektoru uzlabošanai. Tāpēc mums ir jāiegūt papildus pūliņi šai jomā. Gribu pateikties visiem, kas izteicās par jūsu derīgajiem ieteikumiem, un es eh, labprāt iekļaušu atzinumu projektā jūsu ieteiktos grozījumus. Lielas paldies! Eh, grozījumus varat iesniegt līdz 7. jūnijam. Šobrīd lielas paldies visiem! tiksimies atkal rīt no rīta 8.30. Pirms sēdes eh, notiks eh, koordinātoru sanāksme eh, ar Kosovas Republikas lauks. 9.30 um, tā tad būs koordinat viedokļu koordinātoru sanāksme. Rītdien tiekamies 9.30